sanāksmē Jasenko Selimoviča kunga mandātu pārbaudīja un uh, aicināja to pasludināt par derīgu uh, no 30. septembra šogad. Vai kāds iebilst? Aicinu piekrist šim aicinājumam. Līdz ar to šis mandāts ir apstiprināts.